Tā novembra sesijā pieņemtie teksti visiem ir pieejami. Vai ir kādi iebildumi pret protokolu? Ja protokola, ja iebildumi pret protokolu nav,